Good morning, friends. We'll start because. Uh... Labrīt, draugi kolēģi, sāksim. Mums ir nevienas problēmas ar, kā, ar darba kārtību, grafiku, nesāksim tagad, tad, tad kā vēsim. Ir pieejams visas oficiālās valodas, izņemot somu, mātiešu, horvātu un uh, kēļu īru valodas. Nu, un vēlos arī paziņot, ka 16 viesu grupa šodien ir mūsu vidū. Vai pēc rītņa iedīsiet katrā ziņā? Viņas uh, uzaicinājusi Marana Šatiekundze. Un kā pirmo, pirmo, kā vienu vai pusotru stundu mūsu sanāksmes sākumā viņa te būs, un pēc tam 20 viesus Sanders kundze uzaicinājusi. Sandēras kundze, Santēras vai Sandēras kundze, saka priekšsēdētāji. Arī viņi ieradīsies ap eh, deviņiem, kā saka priekšsēdētāji. Un tad pēc pusdienā deviņu jauniešu grupa pievienosies mūsu komitejas sanāksmei. Viņus ir uzaicinājis Jārika kungs, un, um, un viņi te viesosies no aptuveni pus uh, četriem. Nu, lūk, nu tad uh, tagad varam ķerties uh, klāt nākamajam darba kārtības punktam. Informācija par mūsu komitejas delegācijas um, viesošanos starptautiskā darba organizācijā Ženēvā. Nu, varbūt Jūta Šnainbruka Un vēl kāds bija klāt, bet uh, sekretariāts uh, Čuks, ka acīm redzot, uh, eh, delegāti vēl nav ieradušies. Komitejas priekšstādātāja arī nav, priekšstādātājs nav ieradies, un viņš bija šīs delegāts visvēlīties. Tāpēc pagaidīsim, kamēr viņi ieradīsies, un tikmēr skatīsim citus punktus. Atgādināšu jums, ka komitejas priekšstādātājs tāpat arī um, 7. decembrī um, organizēja kokteļu ballīti pēc komitejas sanāksmes. Jā, Brasērijā tas notiks, kas atrodas trešajā stāvā, sākot no pus e, septiņiem. Tātad šī balīta, šī uzņemšana, tā sacīt, un vispasāvīgajā locekļa aģentūras, e, kā arī NVO pārstāvi ir uzaicināti uz e, šo savīsīgo pasākumu, tā kā lepni lūgtam. Nu, tagad tad varam ķerties klāt trešajam darba kārtības punktam, kas ir ziņojums par, eh, par OIRES, kas ir eh, Eiropas Savienības nodarbinātības dienestu tīkls. Un, kā, kā visi ziniet, Behet kungs ir bijis eh, referents šajā jautājumā, viņš ir arī panācis ļoti sekmīgu iznākumu. Tā kā došu vārdu viņam īsam kopsaukumam. Behet kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšstādētāji! Nu, vēlos um, paust um, lūk, um, domu, ko neesmu līdz šim spējis te formulēt. Proti, nealaži esmu piedzīvojis, cik teicam, sadarbību ar kolēģiem. Nu, un šī tiešām ir uh, teicama diena mums, uh, nodarbinātības komitejai, proti, esam um, izvērtējuši brīnišķīgu komisijas projektu. Tas jāsaka uzreiz no sākuma, komisijas iniciatīva. Nu, veidot tādu jaunu platformu, euras ietvaros, šī komisijas institīva no paša sākuma, jau uzsākot eh, darbu, bija ļoti laba. Eh, darbs bija ļoti mētiecīgs, pacelt vairs jaunā līmenī, un komisijas priekšlikums eh, šai sakarā. Tad piepild, mm, piedāvāt papildus tā, tādu vērtību šai platformai, pavada arī mūsu tādu pašu atbalstu šeit. Un vēlos eh, iesākumā tiešām sirsnīgi pateikties visiem kolēģiem, kas eh, sadarbojās ar maniem pie šī atzinuma gatavošanas, es sevi šānu referentam un eh, konsultantam. Ko tiešām tādā kop kooperatīvas koleģiālas sadarbības gārā pan, ļāva mums panākt to, ka mēs ar padomi un komisijas atbalstu arī ten mēs esam nonākuši pie ļoti sekmīga sarunu rezultāta. Un nu, svarīgākie akcents varbūt mūsu prāta varētu tikt aprakstīti lūkā. Mēs eh, vēlamies um, pilnībā atraisīt un darbspēku potenciālu Eiropā, pacelt šo potenciālu, uzlabot mobilitāti. Lai tas eh, sniegtu tādu izšķirīgu, varbūt atbildi uz eh, bezdarba jautājumu, vismaz atsevišķos reģionos šis mobilitātes aspekts. Un vēl um, mūsu komitejas prāts tie svaigākie akcenti, ko jūs jau labi ziniet, kas vairāk laik tiek apspriest, ir sociālo partnerību loma. Sociāla partnerību nozīmēs vien pieaug. Nu, līdz šim šīs partnerības ir ļāvušas sasniegt, teicam, sasniegt, teicam, sanākums darba tirgu, bet to nozīme tikai pieaug. Tālāk, oris struktūra. Oris struktūra jāveido tā, lai mēs eh, varētu saņemt profesionālus un augstas raudzes pakalpojumus no šiem eh, koordinācijas birojiem, gan nacionāliem, gan, gan Eiropas, gan ar tā eh, sauktiem locekļiem, organizācijām, gan arī darbiniekiem. Tātad darbiniekiem, kas strādā šajās aģentūrās, jābūt labi izglītotiem. Jāspēj sniegt šeit help desk un līdzīgi pakalpojumi. Tāpat arī pārobežu partnerību loma pieaug. Lielās partnerības eh, tas mums pat ir arī teicams tāds panākums un, eh, un varam līdz ar to konstatēt, ka Eiropas eh, parlaments ir nopietni attiecies pret savu atbildību. Šeit, šajā komitejā mēs darījām visu iespējamo. Un, lai šī, kā es jau sacīju, teicam, šis teicamais Eiropas Savienības projekts, lai valstīs tiktu sekmīgi realizēts. Nu, šis te tiešām ir tāds teicams, pareiz, tāds brīdis, lai pateikties konkrētiem cilvēkiem, pirmkārtām mūsu priekšsādētājiem, kas vien, vadīja 11 uh, eh, trilogus, tiešām ļoti teicami, viņš vadīs šīs sarunas. Un tāpēc arī rezultāts, tāpēc es sirsnīgi pateicos. Nu, noteikti jāpateic arī Barbarai, sekretārāte un darbiniecei. Viņa ļoti laba pieredze un, nu, teicams, veikums vien no viņas puses un, nu, jāsaka, un, un, un savas īsās runas noslēgumā tad, tad to vēl pieminēšu, ka arī juridiskais dienests Marija mums teicām palīdzēja un, nu, protams, tad arī mana konsultante. Elīna Lenina, kurai šodien sapsīt ir dzimšanas diena. Un tas arī nav, tā nav nekāda sakritība, nu, ka nu, ar to tad varētu arī noslēgt, bet eh, būtībā man ir klātā tā svarīgākais bija tas gārs, kurā strādājām, tas darbības gārs, kas man bija ar šiem eh, Simonu, Valentīnu, Rēnu referentiem, EKR ja vārdā Jānis Zibeska, Lada vārdā Karolīna, Matīna Glabajova. Vandestens, Guevara Paloma Ropes un uh, konsultante Korelāne Teboga. Ar visiem bija laba sadarbība. Ar zaļiem arī. JTD Laura Kē. Vinca Karaki. Visi labi sadarbojās. Liels pienesums bija no viņa puses. Partneru darba kvalitāte šajās um, sarunās Žaks Prosijus un Emanuels Matjē un Delfins Šleims no padomas. Ļoti laba sadarbība mums bija arī viņiem. Teicam, atmosfēra bija saruna gaitā. Arī Luksemburgas uh, šlipsēs mums cietis šodien kādu brīnu par šo labo sadarbību. Sekretariāts arī labi sadarbojas ar mums, padomu sekretariāts un visbeidzot komisiju. Deslēps Sekats, Šakins Morai un Tonijs Hakers Un viņa komandā arī teicam sveikums. Lielas paldies visiem! Un cerams, ka esam arī šos panākumus um, atbilstoši izbaudīt. Paldies! Thank you very much. Um... Lielas paldies! Um... Kērkungs, um, ļoti interesants darbs un, un, un ļoti tā, tāds interesants tā sacīt, uh, ceļojums jums jūsu komandai. Mēs esam panākuši, teicam, rezultātu, drīz par to tiks arī balsots, bet uh, Mēs tāpat arī um, lepnumu varam vērsties klāt, ķerties klāt arī ceturtdien darba kārtības punktam, tur ir jums panākumi, proti runa par platformu un nedeklarētā darba apkarošanai. Un šeit uh, došu vārdu referentam Perins kungam, kurš arī mums uh, sniegs uh, pārskatu par padarīto darbu un šī darba rezultātiem. Lūdzu! Paldies! Nu, tiešām ar gandarījumu var jums eh, apliecināt to, ko jūs sacījāt. Mēs tiešām esam sekmīgi panākuši vienošanos un eh, vienojušies par to, ka tiks veidot platforma, lai uzlabotu sadarbību cīņā pret nedekorēto darbu. Jau kopš pērnā gada aprīļa, kad komisija nāca klajā ar savu likumdošanas priekšlikumu, ir ritējis darbs. Pie šī priekšlikuma sadītajā mājā šajā komitejā notika arī balsošana par mūsu sākotnējo priekšlikumu Un tika iecelta komanda, kas veids sarunas par šo jautājumu, jūs priekšsētā to vadījāt. Tad sākās pirmie trialogi, sākumā vēl Latvijas prezidentūras pirmā laikā un tālāk jau Luksemburgas prezidentūras vadībā. Un, jā, 11. novembrī mums izdevās noslēgt um, trialoga sarunas, un 20. novembrī savukārt mēs saņēmām uh, saņemam vēstu, ka pasaigo pārstāvi komitejā, jeb kā tas sauc korporā, ir apstiprināts mūsu darba rezultāts padomē tātad. Un es sākšu uzskaitīt šie priekšlikumi specifiskos aspektus. Šī platforma ir tāds īpatnējs veidojums, bet vēlos vien norādīt un, un izcelt un to gala produktu, par ko, kas būtu jāsrūpē šai platformai. Protams, secinājumi, secinājumi par to, kā novērst, um, uh, apkarot un, un, un um, tātad nedeklarētu darbu, kā, bet kā arī nedeklarētu darbu padarīt par deklarētu, par, par legālu darbu, kā legalizēt šo praksi. Nu, lūk, šie secinājumi tiešām ir labi, un tie, manuprāt, labi ilustrē šo galu pēdējo konstruktīvo kompromisu, ko mēs panācām starp institūcijām. Uh, jo sākotnēji visais punkti institūcijām bija atšķirīgi. Kā jūs un kolēģi ziniet, tālāk pastāvēja šīs zināmas bažas dažās dalību valstīs, dažās politiskajās grupās, ka nu, šāda platforma faktiski nav īpaši vajadzīga ka tā ir dalība valstu kompetence, dalība valstu prerogatīva un viss. Bet no otras puses, protams, ir ļoti principiāli viedokļi, ka ir tomēr nepieciešama šāda tāda platforma, kurai būtu arī, zināms, normatīvās funkcijas. Un, un um, mūsu sarunu iznākums un rezultāts, manuprāt, ļoti tāds funkcionējošs formāts, kur, kur ir dalībvalsts ir pastāvis tādā atbildīgā līmenī, proti vecāko amatpersonu līmenī. Un tāpat šajā platformā piedalās pie viena galda sēž arī sociālie partneri, četri sociālie partneri, kas arī tik iesaistīti sarunās un, un diskusijās par šo priekšlikumu. Un tāpat ir diezgan plaša eh, novērotā klāsts, kas arī var eh, paust savus um, komentārus, var piedalīties šīs platformas darbā. Nu, līdz ar to mums, prāt, mēs atrisinājām to kolēģu bāžas, kuri, kuri komitejā pauda savus, um, savu, savu šaubas un bažas tā teikt, ka šis priekšlikums varētu ierobežot dalībvalstu kompetenci dalībvalstu rīcības brīvību un vienlaikus mēs vienāmies tomēr par tādu platformas formātu, kas varētu efektīvi uh, risināt veselu svarīgu un, un, un uh, neatliekumu jautājumu klāstu saistībā ar nedeklarēto darbu. Sākot jau ar nedeklarētā darba definīciju, jo mēs vienojāmies, ka standārta definīcijas, kas ir aprobētas 90. gadu beigās, vairs īsti nav piemērotas mūsdienu situācijām. Tās īsti nefunkcionē, arī, arī īsti neapraksta šo fenomenu vairs. Nu, tad platformas plānotajās eh, aktivitātēs, plānotajās darbībās. Un faktiski šāda darbība ir diezgan daudz, diezgan plašs klāsts, tāda informācijas apmaiņa, pārāprakstu apmaiņa. Bet tā visa mērķis ir pienākt, nonākt pie vienota skatījuma uz to, kā tad labāk cīnīties pret dažādiem elektorētā darba paveidiem. Un šeit priekšstādētā vēlos arī pienācies Pekera kungam eh, laba vārdos. Un es arī vēlos sirsnīgi paust savu pateicību kolēģiem, kā arī sarunu komandai, kas sastāvē no visām politiskajām grupām. Un kolēģi tiešām ļoti tieši un aktīvi iesaistījās eh, sadarbībā, gan, gan paši, gan viņa asistenti, bet eh, savieties sekretariātam, kolēģi Maira jums blakus sēž, kas arī sadarbojās eh, ar, ar mums sarunu gaitā un mm, bija viens no tādiem nelieliem. Zinājums spēkiem, sacīsim, jā, ar ļoti konkrētiem ieteikumiem par procesu. Un piekrīt arī Bekarkungam vienreiz, ka Jan, Jans Kunst no SND eh, sociāldemokrātas sekretariāta bija sniedza eh, ļoti vērtīgu palīdzību, kā arī visi dienas, kur viņš, viņš pieminēja juridiskās dienas, un tā tālāk, visi bija ārkārtīgi konstruktīvi un, eh, un uh, nodrošināja labu sadarbību. Tāpat mums ir ārkārtīgi konstruktīva sadarbība ar Luksemburgas prezidentūru. Šī prezidentūra sociālo darbu kārtību ir izvirzījusi kā viena augstākajām prioritātēm, un, eh, un tad arī prezidentūras pārstāvi trialogā bija ļoti konstruktīvi, ļoti tādi atvērti, bija noskaņoti uz uh, kompromisu meklējumiem, un tas arī izdevās. Un tad jau priekšstētājs ceru, ka mēs nesam panākuši galējo vienošanos, kas ir nepieciešama dzīvot spējīgi, un kas var būtiski palīdzēt mums cīņā pret šo lielo izaicinājumu, ar ko pat labāk saskaras Eiropas Savienības darba tirgus. Ar to arī pietiks. Paldies! Thank you. Thank you, Mr. Pirin. Paldies, Perinska kungs. Varbūt kādi jautājumi vai komentāri Bekerta kungam vai Perinska kungam. Tātad, ja ir jautājumi, tad uzsaudiet tagad. Mums ir atlikušas 4 minūtes līdz pārsvašanai. Tā kā ir jautājumi, tad lūdzu. Yes, Laura Aģija. Laura Aģija, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es no savas puses vēlos uzteikt uh, eh, Bekarkunga un darbu. Viņam tiešām ir izdevies paveikt uh, teicamu darbu un, un arī vēlas pateikties visiem, kas arī piedalījās šajā darbā, jo es vadās tiešām ir teicams. Pēc šī atzinuma pieņemšanas Nu, jādomā, kā tad eh, šo mm, instrumentu, šo, šo platformu vairāk popularizēt. Eh. Tātad vairot šī pasākuma reputācija, es domāju, ka daudz, ko Eiropā cilvēki neapzinās, ka pastāv šāda mm, koordinatīvā platforma. Vakar, piemēram, parunājos ar studentiem no Peruģas universitātes un vecā, vai viņi kaut ko dzirdējuši par platformu, neviens, neviens neko nebija dzirdējis. Nu, tā, tā kā kādas secinājumus mēs no tā varam izdarīt, Nu, es domāju, ka tiešām jāveic ir eh, tāda informācijas izplatīšanas, popularizācijas pasākumi, jo es uzskatu, ka šis instruments ir labs, bet nu pagaidām tas atrodas tādā, tādā kā nišā un eh, vairums Eiropas pilsoņi neapzinās, ka lūk šāds brīnišķīgs pasākums ir vispār teikt. Paldies! We'll have to vote in two minutes. Pēc divām minūtēm jāsāk balsot, bet uh, mums ir vēl laiks vienam īsam komentāram. Lūdzu, kolēģi. Jā, es vien arī vēlējos pavisam īsi pateikties Bēkver kungam pirmām kārtām par darbu. Tiešām ļoti labs um, darbs, un jūs, teicam, vadījāt grupas darbu, un līdz ar to arī darba rezultāts ir labs. Vēlos pateikties arī visiem pārējiem kol kolēģiem, mēnu referentiem. Šis grupas darbs tiešām ir, kā teicams, piemērs. Ja visiem ir viens mērķis un apņēmība, tad mēs varam sasniegt eh, mērķi, un tas būtu tāloši jāpaturprātā. Paldies, Martāna kungs! Oui, très rapidement. Jā, pavisam īsi. Priekšsādātāji, gribēju jums pateikties un uh, pateikties arī mūsu kolēģiem par eh, to, ka eh, mēs esam eh, izslēgti no šī dosjē skatīšanas, kaut arī mēs grupā esam pie tā strādājuši sešas mēnešus. Well, you could have, have appointed Mr. Nu, jūs varētu iecēl kādu šajā grupā no, nu, tātad, eh, no, no savas spēka, bet arī eh, nu, jums nebija informācijas. Nē, tas nav pareizi koordinātors sanāksmē. Nē, mums nav laika par to runāt. Es gribēju dot uh, vārdu cilvēkam tajā pašā rindā. Please, madam, you ask for the floor. Vēl kādu kolēģi lūgas vārdu. Paldies priekšsēdētāji aizstāju savu kolēģi šodien, tāpēc man ir kāds jautājums un paldies, ka ļaut man to izdarīt. Atbilstoši man rīcībā esošā informācija būčēts eh, portālā īstenošanai ar darbībai 1,2 miljārdu eiro un 240 tūkstoši, lai kompensētu ten, tātad um, izmaksas. Vai mums ir konkrēts eh, apraksts un reglaments, kas tiks pieļauts un kā šī nauda tiks tērēta un vai tiks eh, nodrošināta arī revīcija, lai skatītos, kā, šī, kā šī nauda ir tikusi apgūta un tērēta. Uh, that... Mans ieteikums būtu šāds. Lūdzu, sazinieties ar ēnu referentu no jūsu grupas, lai jūs saņemtu pilnu informāciju. Kas, kungs? Yes. That's a small point, ma madam. Neliels komentārs, priekšsādātājs kundze. Es nezinu, kādi ir apstākļi, bet mums ir jāizrāda arī cieņa priekšsādātājiem, un mēs nedrīkstam apvainot jūs melos. Es domāju, ka ir nepieciešama cieņa, bet priekšsādātāji var jau gadīties pārpratumi, bet mums jābūt ļoti uzmanīgiem, uzrunājot jūs un arī citus grupu priekšsādātājus. Paldies! Thank you, Mr. Kāsa. Paldies, Kāsas kungs. Tagad ir pienācis balsošanas laiks. Vai jums ir jūsu balsošanas kārtas? Esat pareizajā vietā. But I don't. But it's different. I have to. Electronic. Say, Zelensky report. Okay, you seem to be ready. Then uh, you have your voting. Hmm? Ja esat gatavi, arī balsošanas kartas ir sagatavotas, tad mēs varam sākt balsot par kompromisu tekstu, ko apstiprināja Korepēra par Eiropas parlamenta lēmumu priekšlikumu un padomus priekšlikumu, kas izveido Eiropas platformu, lai stiprinātu sadarbību nedeklarēta darba prevencijā un novēršanas jomā. Sākam balsot! EPP is one too much. Still one too many on the EPP side. ETP joprojām viens ir par daudz. Huh? Yeah. 45. 45 par, 2, 47, 2 pret. Pieņemts. Paldies. And uh, then we'll proceed. Turpināsim. Galīgais balsojums par EURES, Eiropas parlaments un Eiropas nodarbinātības dienesta padoma. Sākam balsot. The vote is now closed. Beidzam balsot. Is 44 par, 3 pret. Paldies! Aplausi Perenski kungam. Okay, then we Labi. Tālāk. Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda mobilizācija. Un tad datāru programmēšana no Somijas. Sākam balsot. And the vote is. Uh... Beidzam balsot. 42 pār 5 pret. Nākamais. Uh, uh, PWA International. Nākamais balsojums. Tātad no īrijas. Paldies. Sākam balsot. And uh, the vote is. Beidzam balsot. 42 pār 5 pret. Uh, that is Vietnam. We go to item 6. Sastais punkts. Uh, politika cīņai pret jānaunatnes ne, bez darbu. Just Kompromiss I. E. Kompromiss I. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Cult 1, those in favor, those against. Kā viens, kas par, pret, atturās, pieņemts. Lamberts 63, kas par, pret, Vai jūs varētu balsot par šo, kas par, pret, atturās, pieņemts? 64. punkts, kas par, pret, atturās, noraidīts. 65. par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss F par, pret, atturas pieņemts. 72. 72. otrais punkts, kas par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss G, kas par, pret, atturās pieņemts. Uh, page 5. Uh, Piektā lapuse kultūras komitejas grozījums 80, kas par, pret, atturās, pieņems. Kult 28 par, pret, atturās, pieņems. Kult 29 par, pret, atturās, pieņems. 88. trešā rinkāpa, kas pār, pret, atturas, pieņems. Trešais punkts par, pret, atturas, noraidīts. Trešais punkts, 90. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Kompromis grozījums H, kas par, pret, atturas, pieņemts. 98. un 99. grozījums kopā, kas par pret atturas pieņemts. Ceturtais punkts pār pret atturas pieņemts. Simtu pirmais grozījums pār pret atturas pieņemts. 102. par, pret, atturas, pieņemts. Piecais punkts, 103. un 104. grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. 105. par, pret, atturas, pieņemts. 106. par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudīsim elektroniski. 106. grozījums. The vote is closed. Beidzam balsot. 21-24 is rejected. 21 pret 24 noraidīts. Kult 30. grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Kult 17, kas par, pret, atturas, pieņemts. Uh, 100 and... 107. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss grozījums I par, pret, atturas, pieņemts. Um, culture. Kults 15, 8. lapusē. Nē, es atvainojos 120. grozījums. 6a punkts 8. lapā, kas par pret atturas pieņemts. Simt divdesmit otrais par pret atturas norādīts. Kompromiss grozījums J par pret atturas pieņemts. 129. par, pret, atturas, noraidīts. 130. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 100. Kompromisa grozījums K, kas par, pret, atturas, pieņemts. 138. grozījums 11. lapusē, kas par pret atturas pieņemts. Kultūras komitejas grozījums 34. kas par pret atturas pieņemts. Kult 39. kas par pret atturas pieņemts. 140. grozījums par pret atturas noraidīts. 141. par, pret, atturas noraidīts. Kompromiss L par, pret, atturas pieņemts. 146. un 147. kopā, kas par, pret, atturas pieņemts. 148. par, pret, atturas, pieņemts. 149. par, pret, atturas, pieņemts. 150. grozījums par, pret, atturas, norādīts. Kompromis grozījums M par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis grozījums T 13. lapusē, kas par pret atturas pieņems. Kult otrais par pret atturas norādīts. Kompromiss grozījums nē. 159. grozījums par pret atturas Pieņemts. 160. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 161. par, pret, atturas pieņemts. 162. par, pret, atturas noraidīts. Un kompromis grozījums N par, pret, atturas pieņemts. 170. grozījums kopā ar 171. kas par pret atturas pieņemts. Kultūras 11. kas par pret atturas pieņemts. 172. par pret atturas. Pārbaudīsim balsot elektroniski 172. grozījums. Uh. I close the vote now and Beidzam balsot. I think so. Oh. oh, I haven't voted on anyone. Okay. It's closed. Oh. 27 to 26. 27 par 26 pret pieņemts. Kompromisa grozījums O par pret atturas Pieņemts. 179. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Kultūras 9. par, pret, atturas, pieņemts. 182. par, pret, atturas, pieņemts. 238. par, pret, kas par 236. grozījums. Is it 33? 33 falls, so we are voting. 33. atkrītas nozīmē, ka mēs balsojam par 238 grozījumu. Kas par? Paldies. Pret. Atturas pieņems. 183. 183. grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. 184. par, pret, atturas, pieņemts. 185. par, pret, atturas, pieņemts. 186. par, pret, atturas, noraidīts. Kultūras 4. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 187. kas par, pret, atturas noraidīts. Kultūras komitejas 13. kas par, pret, atturas pieņemts. Kult 41. par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss grozījums P par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss grozījums R par, pret, atturas, pieņemts. 194. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 195. kas par, pret, atturas, noraidīts. 198. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Un tālāk kompromis grozījums S par, pret, atturas, pieņemts. Kultūras 10 par, pret, atturas, pieņemts. Kultūras 23 par, pret, atturas, pieņemts. 205. un 206. kopā, kas par pret atturas pieņemts. 207. par 209. ar mutisko grozījumu. Kas par pret atturas Pārbaudīsim šo balsot elektroniski 207. grozījums. With oral amendments, yes ar mocisku grozījumu. Okay. The vote is closed. Beidzam balsot. And the result is uh, 20. 29 ir pret, 25 par. Tātad šis grozījums ir noraidīts. Tagad pārējām uz 208. grozījumu, kas par, pret, atturas, pieņems. Un 22. kas par, pret, atturas, pieņemts. Divsimt astoņpadsmitais, kas par, pret, atturas, pieņemts. Divsimt deviņpadsmitais par, pret, atturas, noraidīts. Kults septiņi, kas par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss U par pret atturas pieņemts. 228. par pret atturas pieņemts. Kompromiss dubultvē par pret atturas pieņemts. 38. grozījums par pret atturas pieņemts. 230. 4. par, pret, atturas, pieņemts. 235. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss V par, pret, atturas, pieņemts. Culture 4. Kultūras komitejas 14. 24. lapusē. Kas par? Pret, atturas, pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 258. par pret atturas pieņemts. 259. par pret atturas norādīts. Kompromisa grozījums Q par pret atturas pieņemts. Amendment 261. 261. Kas par? Pret atturas pieņemts. 260. Nē, varam pāriet tieši uz citation and citation 1. Uz ievilkumiem. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Otrais un trešais kopā par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas pieņemts. Piektais un sastais Nē, 8. un 9. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 10. par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērumu. 11. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss A par, pret, atturas, pieņemts. 18. grozījums par,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 27. grozījums ir atsaukts un varam pāriet pie kompromisa grozījuma B, kas par pret atturas pieņemts. 30. grozījums par pret atturas pieņemts. 31. par pret atturas noraidīts. Kompromisa grozījums C par pret atturas pieņemts. 39. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 39. grozījums. Uh, we close. Beidzam balsot. Ah. <laughs> It's rejected. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. Tālāk kompromiss D par pret atturas pieņemts. Četrdesmit sastais grozījums par pret atturas pieņemts. 48. grozījums par pret atturas pieņemts. 49. par, pret, atturas, noraidīts. 50. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 51. par, pret, atturas, pieņemts. 52. par, pret, atturas, noraidīts. 53. par, pret, atturas, pieņemts. 54. par pret atturas pieņemts. Un tad varam balsot par ziņojumu projektu grozītā versijā. Sākam balsot. You have all voted. Ja visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. 49 par, 1 pret Mm. Mm. Congratulations to Mr. Plura. Apsveicam Flores kungu. Ļoti labi padarīts darbs. Un tagad balsojums par šo ziņojumu ir jāiekļauj ziņojuma galējā versijā, ja to pieprasa viena trešdaļa no deputātiem, kuri ir piedalījušies balsošanā. Vai jūs tam piekrītat? Jā. Paldies. Jā, liels paldies. Tas arī ir viss. Uh, okay. I just want to inform you that... Gribēju jūs informēt, ka nav pieejams tulkojums slovāku valodā, jo viens tulks ir saslimis. Un līdz ar to jums ir jāklausās kādā citā valodā, ja jūs gribējāt klausīties slovāku mēlē. We proceed uh, to um, uh, Virzāmies uz priekšu atzinuma projekts, ko sagatavojusi Gonzalesas Peņas kundze. Un sāksim ar A kompromisu par pret atturas pieņemts. What do you think? We vote on amendment 76, those in favor. Balsojam par 78 grozījumu par, pret atturas pieņemts, B kompromiss par, pret atturas šķiet jāpārbauda B kompromiss. Nē. Tagad gan jūs ceļat rokas, un es redzu, ka mums nav jābalso elektroniski par kompromisu. Paldies, tas ir pieņemts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. 82. par pret atturas pārbaudīsim 82. grozījumu. The vote is closed. Beidzam balsot. Tāds ir rezultāts. 83. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 83. grozījumu. And the vote is now closed. Beidzam balsot. Oh. That was uh, carried. Tas tā tad ir apstiprināts. Kompromisī. E kompromiss par pret atturas pieņems. 100, nē, D kompromiss par pret atturas pieņems. H kompromiss par pret atturas pieņems. Kompromiss F ar pret atturas pieņems. Kompromiss G par pret atturas pieņems. 98. par pret atturas noraidīts. 97. grozījums par pret atturas noraidīts. I kompromiss par pret atturas pieņemts. Simtais grozījums par pret atturas pieņemts. 102. grozījums par pret atturas norādīts. I can check one on it. Bet uh, mēs varam pārbaudīt 102. grozījumu. 102 we are checking. Pārbaudam 102, beidzam balsot. Un tas ir noraidīts. 103. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 103. Uh, and now the vote is. Beidzam balsot par 103. Jā, noraidīts. Pārējām pie 104. grozījuma un 105. grozījuma kopā par, pret, atturas, noraidīts. Kompromis J par pret atturas pieņemts. Kompromis. Kompromis kā par pret atturas pieņemts. 118. grozījums par pret atturas noraidīts. 119. grozījums par pret atturas pieņems. Bet uh, pārbaudīsim, kāda ir situācija. Jā. Okay. Nu Labi, beidzam balsot. Pieņemts. Patiešām. 120. par, pret, atturas, pieņemts. 121. grozījums par, pret pret, atturas. Es pārbaudīšu arī šo, jo ir grūti saprast. Is... Beidzam balsot. Jā, pieņemsim. 25 pret 22. QA kompromiss par, pret, atturas pieņemts. MA kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss L par pret atturas pieņemts. M kompromiss par pret atturas pieņemts. 130. Otrais grozījums par pret atturas jāpārbauda. The vote is open. Sākam balsot. The vote is. Beidzam balsot. Viens uh, par daudz DTP. Still. Joprojām viens par daudz. Okay. okay. Labi. Noraidīts 23 pret 27. Pāriesim pie 133. grozījuma par, pret, atturas norādīts. CA kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 134. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Amendment 100. 135. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 136. grozījums par pret atturs pieņemts. 138. grozījums par pret atturas noraidīts. Kompromiss sen. Pārbaudīsim 138. grozījumu. Sākam balsot. Uh, and now the vote. Un balsojums par 138. grozījumu ir slēgts un pieņemts uh, ar divu balstu pārsvaru. Kompromiss N par pret atturas pieņemts. Simt piecdesmit pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. 154. Uh, grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 154. grozījumu. 154, the vote is over. Sākam balsot, beidzam balsot. Un grozījums pieņemts 29 pret 17. 156. grozījums par pret atturas norādīts. 157. grozījums par pret atturas norādīts. Pārbaudīsim 157. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts tikai es ekrānā neredzu skaitļus, bet grozījums ir pieņemts 158. grozījums par, pret, atturas, šķiet, būs jāpārbauda 158. grozījums. Sākam balsot. And the vote is now. Beidzam balsot. Is there is one EPP too much? Viens uh, ETP par daudz. Vai tagad viss ir kārtībā? Now we can see the result. Redzam arī rezultātus. Grozījums ir pieņemts uh, ar 9 balsu pārsvaru. 159. grozījums par. Pret atturas noraidīts. O kompromiss par pret atturas pieņemts. 170. grozījums. Nē, 100. 170. grozījums par pret atturas pieņemts. 171. grozījums par pret atturas pieņemts. 174. grozījums par, pret, atturas, norādīts. P kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 177. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 179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 Pārbaudīsim 185. grozījumu. Sākam balsot. And now the vote is... Beidzam balsot. 185. grozījums ir pieņemts. 186. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 187. par, pret, atturas, pieņemts. 188. par pret atturas pieņemts. 189. par pret atturas pieņemts. 190. grozījums par pret atturas pārbaudīsim šo elektroniski. Sākam balsot par 190. grozījumu. Beidzam balsot. Un uh, ar viens balss pārsvaru pieņems. HA uh, kompromiss par, pret, atturas pieņems. 192. grozījums par, pret, atturas pieņems. 193. par, pret, atturas pieņems. 194. atkrīt, 195. grozījums par, pret, atturas pieņemts, ievilkumi, pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts, otrais grozījums par, pret, atturas pieņemts, trešais grozījums par, pret, atturas pieņemts, apsvērumu daļa, kompromiss R par, pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss S par pret atturas pieņemts. 14. grozījums par pret atturas pieņemts pieņemts. Pie 14. grozījums, tātad 15. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 15. grozījumu, sākam balsot. And now. Un. Tātad mēs balsojam elektroniski par 15. grozījumu. Ok, Mr. Roland. Roland, kungs, lūdzu. Labi, mēs beidzam balsot, tas ir apstiprināts, un jūsu balss nebūtu neko mainījusi. Septītais grozījums par, pret, atturas uh, pieņemts. Astoņpadsmitais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudīsim 18. grozījumu. Sākam balsot. And now the vote is... Uh, Beidzam balsot. 18. grozījums ir pieņemts ar divu balsu pārsvaru. 29. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 9. 20. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 21. grozījums par pret atturas pieņemts. 22. par pret atturas pieņemts. 23. nē, 24. patiesībā par pret atturas jāpārbauda elektronisks 24. grozījums. Sākam balsot. And the vote is now. Beidzam balsot. Pieņemts. Piedodiet, es neredzēju. 25. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 26. par, pret, pieņemts. 27. par, pret, atturas pieņemts. 28. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 30. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 31. grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski 31. sākam balsot. And now the vote is. Beidzam balsot. Pieņemts ar divu balsu pārsvaru. Kompromiss T par pret atturas pieņemts. 36. grozījums par pret atturas pieņemts. 37. par pret pret, atturas pieņemts. 38. grozījums pār, pret, atturas pieņemts. 39. grozījums pār, pret, atturas, norādīts. 40. grozījums pār, pret, atturas. Jāteic, ka noraidīts, bet laikam jau jāpārbauda. 40. grozījums pārbaudīsim. Sākam balsot, beidzam balsot, un tas ir pieņemts. 41. grozījums par, pret, atturs pieņemts. 42. grozījums par, pret, atturs pieņemts. 43. grozījums. Ā, tas ir atsaukt. U kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 51. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 52. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. 53. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 54. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 55. pār, pret, atturas, pieņemts. 58. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 57. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un es uh, domāju, ka gal galā būs pieņemts. Nē! 58. grozījums par pret atturas noraidīts. 59. par. Pārbaudīsim 58. grozījumu. Sākam balsot. Uh, amendment 58. 58. pārbaudam. Beidzam balsot un noraidīt. 59. grozījums pār pret atturas pieņemts. 60. grozījums pār pret atturas pieņemts, 61. grozījums par, pret atturas pieņemts, 62. par, pret atturas noraidīts, 63. grozījums par, pret atturas pieņemts, 64. grozījums par, pret atturas pieņemts, 65. grozījums par, pret atturas pieņemts, 66. grozījums par, pret pret, atturas, pieņemts. 67. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Un tas nozīmē, ka mums ir jābalso par atzinumu projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. The vote is now closed. Beidzam balsot pieņemts ar 43 balsīm pār 6 pret. Paldies! Uh, then we'll go to... Tagad pāriesim pie tīza balsojuma. Just a few words uh, before we... Daži vārdi pirms mēs sākam balsot. You know that uh, the rapporteur, Mr. Hendel. Jūs zinat, uh, ka referents ir Hendeļa kungs. Viņš uh, nevarēja piedalīties uh, šajā sanāksmē un balsošanā, un es gribēju viņam teikt paldies, kaut arī viņi nav klāt um, viņš ir sniedzis uh, konstruktīvu ieguldījumu sarunās uh, par šo ļoti būtisko atzinumu. Un es domāju, ka mums ir izdevies uh, panākt uh, ļoti labu un sabalansētu rezultātu. Un es gribētu pateikties visām politiskajām grupām par to, ka uh, jūs sadarbojāties, lai panāktu rezultātu, par kur mēs varam būt lepni. Lielas paldies jums uh, visiem! Un tagad pāriesim pie balsošanas. Amendment 1. Pirmais grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Norādīt. Kompromiss D. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. F. Kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Un nu, pārbaudīsim šo balsojumu. Kompromiss F balsojam elektroniski, lūdzu. Tātad kompromiss F. Beidzam balsot. Un nu, ar vienu savu balsu vairāk un pieņemts. C kompromiss. Kas par? kas pret, atturās, pieņemts. A kompromiss, kas par, kas pret, atturās, pieņemts. Kompromiss P, kas pieņemts, kas par, kas pret, atturās, pieņemts. Kompromiss B, kas par, kas pret, atturās, pieņemts. 15. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās pieņemts. 17. grozījums. Kas par? Pret? Atturās. Noraidīts. Pārbaudīsim balsojumu par 17. grozījumu. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot par 17. grozījumu. Un, uh, Tas ir noraidīts ar deviņām balsīm. H. Kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. H. A. Kompromiss. Kompromiss. H. A. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. Kompromiss. H. B. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts 24. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās noraidīt. Kompromiss E. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Trīsdesmit pirmais grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. 34. grozījums. Kas par? Kas pret? kas atturās. Noraidīts. Šķiet, ka noraidīts, bet eh, varam, protams, pārbaudīt, balsosim tātad elektroniski pa 34. grozījumu. Sākam balsot un beidzam balsot. Un redzam, ka šis krosījums ir noraidīts ar četru balsu pārākumu, vairākumu. G kompromiss, kas par, kas pret, atturās pieņemts. J kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. 47. grozījums. Kas par? Kas pret? Eh, kas atturās? Nāksies nu, pārbaudīt balsojumu par 47. grozījumu. Sākam balsot elektroniski, pēc tam balsot. Tātad balsojums par 47. grozījumu, tas ir Nu, diezgan viennozīmīgi noraidīts. 22 balsis eh, pret 21, eh, kas atturējās, un 6 balsoja par. 33. grozījums, kas par? Tātad 33. grozījums sastajā lapusā, kas par? Kas pret? Eh, kas atturās? Pieņemts. Un tomēr pārbaudīsim balsojumu arī par šo grozījumu, tātad par 33. grozījumu. Sākam balsot uh, elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar trīs balsu vairākumu. 48%. Kas par, kas pret, uh, atturās. Nāksies pārbaudīt arī balsojumu par šo grozījumu. 48. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss vairākumu. Tālāk, 50. Um, grozījums. Kas par pret atturās norēdīts? 49. grozījums. Ne, tomēr nē, par to nav jābalso. K kompromiss tā vietā. Kas par, kas pret, kas atturās, kā kompromiss ir pieņemts? 56. grozījums. Kas par, kas pret, Atturās. Pieņemts. KA kompromiss. Kompromiss KA. Kas par? Kas pret? Kā es atturējos? Pieņemts. 58. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. L kompromiss. Kas uh, par? Kas pret? Atturās. Šeit nāks vispār grūtību balsojumu par L kompromisu. Tātad L kompromis. Balsojam, eh, kolēģi, elektroniski. Tātad L kompromis. Lai visi ir nobalsojuši, ja tā tad beidzam balsot par L kompromisu kas sastāvs ar piekto punktu, un uh, šis kompromiss ir pieņemts. Sešdesmit sastais grozījums, jo seši piektais grozījums esot atsaukts, līdz ar to ķeramies klāt 66. grozījumam, kas par tātad 66. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 68. Eh, grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās pieņems. Pārbaudīsim. Tātad balsojums vēlreiz par 68. grozījumu. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot par 68. grozījumu. Un šis grozījums ir pieņemts ar divu balsu vairākumu. 70. grozījums. Jā, arī par to jābalso. Tātad balsojam par 70. grozījumu. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. N kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Sadēļas 9. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. Nu, pārbaudīsim, tomēr balsojam par 79. grozījumu. Tātad balsojam par 79. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Mana kungs arī nobalsojis eh, par, nu, tad tagad varam arī beigt balsot. Nu, un eh, šis grozījums ir noraidīts ar trīs balsu vairākumu. 80. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās noraidīts. 82. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Šis grozījums ir pieņemts. Nu, es tā precīzi pēc saraksta nebalsoju, kāpēc. Nu, labi, lai nu kā 83. grozījums, kas par, kas pret uh, atturās. Nāksies, nu, tomēr, manuprāt, pārbaudīt balsojumu par 83. grozījumu. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot par 83. grozījumu un tas ir noraidīts. O kompromiss, kas pār O kompromisu, kas pret, atturās, pieņemts. 92. grozījums, kas par Kas pret? Atturās. Pieņemts. Un 94. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Un tomēr pārbaudīsim balsojumu par 94. grozījumu. Balsojam elektroniski, sākam balsot un uh, beidzam balsot par 94. grozījumu. Un, Tas tiek pieņemts ar trīs, eh, o ne, atvainojos, ar piecu balsu vairākumu. Q kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturās pieņemts? QA kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturās noraidīts? Pārbaudīsim. Balsojam vēlreiz par kompromisu QA. Tātad sākam balsot elektroniski un arī beidzam balsot. Nu, redzam, kā tas ir pieņemts ar vienas balss vairākumu. 97. grozījums. Kas par? Jā, šeit nāksies balsot par daļām par šo grozījumu. Tad 97. Eh, grozījums, tā ir balsojums pirmajā, pirmā daļa, uzsver kā, tad modeļu normas un tā tālāk. Tātad, kas balso par, kas pret, kas atturās, eh, pirmā daļa pieņemta, otrā daļa, kas sāks vārdiem underline, furthermore, so šo pārzādātā, kas eh, balso par šo otro 97. grozījuma daļu, par pret atturās īsti nesapratu, tā kā nāksies balsot elektroniski par 97. grozījumu otro daļu. Sākam balsot. Balsojam tātad par 97. grozījumu otro daļu, beidzam balsot. Nu, izrādās, ka ar nu, pārliecinošu balsu vairākumu tas ir pieņemts. Nedaudz dīvaini saka priekšstādātāji, bet tā tas ir. 98. grozījums, kas par, kas pret, atturās pieņemts. Nu, mēs beidzot balsojam par atzinumu mm, projektu ar, ar grozījumiem kopumā. Balsosim elektroniski, beidzam balsot. 38 pār, 11 pret. Lielas paldies, atcerams, ir pieņemts. Uh, it will be uh, of help for us all. Nu, ļoti labi, ka esam vienoti, tas mums visiem nav tikai par labu. Paldies!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 friends, we... Draugi un kolēģi, mums um, tomēr ir jāturpina sanāksme. Sanāksme vēl nav galā, komitejas uh, sanāksme. Turpinās. Nu, mums jāizskata vairāk svarīgi darbkārtības jautājumi. Un nākamais um, ar šiem jautājumiem būs. Uh, ziņojums par uh, Eiropas Savienības tiesību piemērošanu tātad par šo tiesību piemērošanas uzraudzību. Ikgadējais 14. ziņojums, Košlovs Karājevičs ir uh, mūsu referente šajā jautājumā. Labi, lūk, ka kolēģi uzdrīkstējušos jūs uh, lūgt ievērot disciplīnu, un tad varēsim uzklausīt uh, arī referentes, varēsim naimt par šo atzinumu. Paldies, um, priekšstādātāji, dāmas un kungi, kolēģi. Tātad šeit mēs runājam par uh, mūsu atzinumu par 32. ziņojumu, ikgadēju ziņojumu par Eiropas Savienības tiesību piemērošanu. Eiropas komisija ir gadus uh, gatavo šādu pārskatu, šādu ziņojumu. Dalība valstī um, ir uh, tātad uh, attiecīgi vairākas reizes gadā jākontrolē, kā tiek um, pārņemts un īstenotas eh, dalībā Eiropas Savienības tiesības, eh, regulas un direktīvas. To Novēlot piemērošana nodara kaitējumu mūsu kopējām interesēm un tautsēmniecībai. Eh, Īstenojot tiesību aktus, protams, tie, tie ir mūsu kopējās interesēs, tie arī nāk par labu pilsoņiem un tā. Nu, kas tad ir svarīgākais? Un Tātad runājam par pagājušo gadu. Pirmniešu skaitļu 14. gadā varbūt tātad eh, vairāk kā 3000 eh, jaunu sūdzību ir saņemts attiecībā uz eh, tātad tām jomām kā nodarbinātība, sociālā jomā. 666 sūdzības nodarbinātības jomā. Pārsvarā tās saistās ar darba tiesībām vai darba ņēmēju tiesību neievērošanu, vai tātad sūdzībām šajā jomā, respektīvi. Lūk. Runāju par pašu atzinumu. Kas svarīgākais man, mūsu atzinumā? Pirmkārt, mēs norādām, ka komisijai ir pilnvars un pienākums kontrolēt Eiropas saimnības tiesību piemērošanu Saulēcīga un korekta saimnības tiesību īstenošana ir um, plus mums visiem. 14. gadā ir lielākais sūdzības skaits ienācies kopš 11. gada sociālās nodarbinātības un, un uh, integrācijas jomā, tad visvairāk sūdzību šajā lauciņā ir bijis un komisija arī um, norāda, ka vērtējot tiesību aktu piemērošanu, tiek vērsta liela uzmanība attiecībā uz eh, papildus administratīvo slogu, jo sevišķi MVU, lai eh, netiek tātad uzlikt pārlieku liels sloks. Nepieciešams uzlabot tiesību aktu piemērošanu, virknē jomu. Ir nepieciešama tāda pasakama korelācijas tābulas, eh, vadlīnijas un tā tālāk kas arī tiek gatavots, un tāpat arī būtu labi, ja komisija kopā ar dalību valstīm uzsāktu saulēcīgāku sadarbību, lai pātrinātu koriģējušos pasākumus, kas, kas būtu vērst uz uh, sūdzību izskatīšanu un, uh, un novēršanu. Tāpat arī nepieciešams diagnosticēt, uh, kas pamatā ir tiesību aktu īstenošanas novēlotāju piemērošanai Un ir svarīgi uztaustīt iemeslus, kādēļ, tad, eh, kas ir pamatā eh, šādai novēlotai Eiropas Savienības eh, tiesību aktu transponēšanai. Nu, svarīga, protams, ir arī paštiesību aktu kvalitāte. Tātad tiesību aktiem jābūt aktuāliem un, un nepieciešamiem, tā sacīt. Protams, ir nepieciešams harmonizēt atsevišķu tiesību aspektus, bet, ne, bet ir aizvārās no pārregulācijas, jo galvā tiesiskais atvērts vai valstīs atšķiras, te, mm, tas var novest pie problēmām. Un tāpat tas var izraisīt to, ka, ka daļvalstīs veidojas tāda mm, pasīva pretreakcija, ir negatīva attieksme pret šiem tiesību aktiem. Paldies! Thank you. Uh, I'll give the... Paldies. Un tagad došu vārdu Šaunam Saimonam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies arī referentē par šo ļoti interesanto kopsavilkumu. Mums pašas ir, protams, ļoti labs teksts, bet gribēju izteikt pāris komentārus par atsevišķām vietām, kur to varētu uzlabot pat vairāk. Sociāldemokrāta grupā mēs uzskatām, ka sociālo partneru um, loma uh, varētu, ka viņi varētu būtiski uh, sniegt būtiski ieguldījumu komisijas darbā saistībā tātad ar uh, tiesību aktu piemērošanas kļūmju ziņošanu. Un tas, un ja runājam par MVU, un tad mēs runājam, tad mēs runājam par tādu jaunu likumdošanas izveidi un MVU ir atbildīgi par 85% darba vietu. Eiropas Savienība vajadzētu ņemt vērā ne tikai finansiālos faktors un īstermiņa ietekmi, bet arī jāpadomā par um, ilgtermiņa perspektīvu, ja mēs um, tātad vēlamies iekļaut sociālās partners un MVU uh, šajā tekstā. Tiek minēts, ka 2016. gadā Eiropas tiesa saņēma visaugstāko sūdzību skaitu. Tajā pašā laikā vajadzētu atcerēties, ka netika saņemta nekāda, neviena sūdzība nodarbinātības un sociālo lietu jomā. To vajadzētu atcerēties. Un visbeidzot, es gribētu uzsvērt, kā jau arī referenti minēja, kāda ietekme ir efektīvai uzraudzībai un īstenošanai, laicīgai transponēšanai un, un plājas novēršanai. Nav nekādas jēgas sagatavot šo tiesību priešlikumu, ja neviens par to nezina, un tas īsti nefunkcionē. Piemērs ir darbinieku nosūtīšanas regula vai arī Zviedrijas atkāpe. Ja tiesība akti tiek pilnībā īstenot, ja ir zināmi ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi, tad Eiropas Savienības institūcijām ir tad jābūt daudz striktākām savā darbā visādi citādi liels jums paldies. Paldies, Vašīkungs no EKR grupas. Kolēģi, es vēlējos pateikties referentai par visu ieguldīto darbu šajā ziņojumā. EKR grupa ir ļoti apmierināta lielāko daļu no tā, ar, tad, lielā mērā apmierināta ar šo, to, šo tekstu. Mēs domājam, ka uh, labāka uzraudzība sniegtu pozitīvu ietekmi uz Eiropas Savienības dalību valstīm. Mums vajadzētu vairāk ņemt vērā tomēr īpašos apstākļus dalību valstu līmenī. Ja šis apstākļus netiks labāk ņemts vērā likumdošanas procesā, tad Eiropas Savienība turpinās saskarties ar milzīgiem izaicinājumiem Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanā. EKR atbalsta iniciatīvas par labāku likumu veidošanu, un mēs arī atzinīgi vērtējam komisijas apņemšanos nodrošināt to, ka tiktu uzlabota nākotnes Eiropas Savienības tiesību aktu skaidrība un funkcionēt spēja. Jaunais starpinstitucionālais nolīgums rada labas iespējas Mm, lai sagatavotu tādas tiesību aktus, kas tiešām izpilda savu mērķi. Skaidri tiesību akti uzlabos arī atbilstības, uzlabos pātrinās īstenošanu un samazinās birokrātiju. Man ir liels prieks redzēt, ka referente ir atzinusi, ka mums ir jāpalielina arī mūsu pūliņi, lai mēs mazinātu šo lielo slogu, ko Eiropas Savienības tiesību akti uzliek MVU, kā jau viņa pareizi arī norāda, MVU ir lielākie darba vietu radītāji. Mēs mums jānodrošina tas, ka visā likumdošanas procesā tiek izmantot šis mm, think small princips. Mana grupa tāpat arī atbalsta nesenos uh, priekšlikumus par ikgadējo sloga aptauju, kas ļautu labāk uh, noteikt uh, kurās vietās mūsu tiesību akti kavē ekonomisko izaugsmu. Vēlreiz izsaku pateicību referentai par paveikto darbu, manuprāt, šis ir labs ziņojums, un man būs prieks sadarboties ar saviem kolēģiem, strādājot tālāk pie šī dokumenta. Paldies! Paldies! Alde grupa, vārds jums. Is there no one representing the Alde group? Vai nav neviens, kurš pārstāv ALDE grupu? Nē. Tādā gadījumā pievērsīsimies, ko NGL pārstāvei Palomai Lopesam Mejam. Resaltar, ka este debate, el de la... Paldies, priekšsādātāji. Gribēju tikai uzsvērt, ka šī diskusija par pareizi Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu varētu šis tāda nedaudz sausa diskusija, bet tā ir ļoti svarīga. Uh, domājam par darba tirgu un darbinieku tiesībām. Referente ir izteikusies diezgan neitrāli šajā ziņā. Ļoti daudz dalībvalstis īsta ignorē Eiropas Savienības tiesību aktus, kas veicina tādas darbinieka pamatiesības, tiesības uz atvaļinājumu, uz pensiju, taisnīgu atalgojumu un tā tālāk. Manā valstī, Spānijā, tiesību, Eiropas Savienības tiesību akti sistemātiski tiek e, īstenoti ļoti novēloti. Mēs izjūtam vēl lielu spiedienu dažādu taupības pasākumu dēļ. Mēs redzam, ka notiek dažādi darba tiesību pārkāpumi, mm, piemēram, trūkst atvaļinājumu un ir cits problēmas. Es domāju, to vajadzētu atspoguļot arī šajā ziņojumā. tiesību neīstenošana ir vēl viens uzbrukums darba ņēmēju tiesībām un darba tirgumu kopumā. Mums vajadzētu izvairīties no tā, ka dažādi darba tiesība akti uzliktu nesamērīgu slogu MVU. Es nevarēšu atbalstīt ziņojumu, ja šī problēma netiks atrisināta. Uh, Mums vajadzētu atbalstīt MVU gan ar finansiāliem resursiem, gan administratīviem resursiem. Ir jāveicina arī sociālā iesaiste. Ir tikai jāpastiprina darba tiesības, nevis tās jāvājina. Pat uh, pareizi transponēt tiesību akti nevienmēr ir efektīvi, jo ir gadījumi, ka trūkst kontrols mehānismu, no, lai izkontrolētu uh, šo tiesību aktu piemērošanu. Atcerēsimies piemērus par nosūtītajiem darbiniekiem, pašnodarbinātiem un tā tālāk. Paldies, Džēna Lamberta no Zaļo grupas. Paldies, priekšstādātāji. Paldies arī referentē. Ir ļoti daudz aspektas, aspekti, kam varam piekrist šajā ziņojumā. Gribēju nedaudz paturpināt komentāru, kas izskanēja par sociālajiem partneriem un citām iesaistītajiem, interesētajiem pusēm, jo, ja mēs tad, domājam par tiesību aktu, tātad pieņemšanas procesu, jādomā par visu procesu kopumā, un arī sociālajie partneri tajā spēlē savu lomu. Arī izskanēja komentārs par to, ka Eiropas Savienības dažādie fondi var palīdzēt tiesību aktu īstenošanā. Te es runāju, piemēram, par fondu, kas cīnās pret diskrimināciju, kas paredz arī dažādas apmācības iespējas. Arī tie varbūt palīdz līdzekļi, kas ļautu labāk cilvēkiem izprast tiesību aktus un to, kā tos labāk uh, izmantot. Mēs runājam par nedeklarēta darba uh, radītām problēmām ir dažādas pro platformas, kas var palīdzēt šajā ziņā. Cilvēk, cilvēkiem ir jāsaprot, par ko runā konkrēti tiesību akti. Tas jau ir parādījies dažādos apmācības moduļos, bet, ja palūkojamies par to, cik sarežģīta var būt darba līgumi un Eh, tad izpratnē par darba līgumu arī vajadzētu būt daļai no cilvēku apmācības. Tas arī palīdzēs mums īst, lab, labāk īstenot un piemērot mūsu tiesību aktus. Es ceru, ka šeit nebūs eh, simtiem grozījumu. Es gatavu atbalstīt jūs priekšlikumu. Liels paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu EFTT pārstāvim. Nē, šeit nav neviena šīs grupas pārstāvi. Nu, tādā gadījumā došu vārdu e, ENF, nē, jūs negribat izteikties. Tas nozīmē, ka visām politiskajām grupām ir bijusi iespēja izteikties. Varbūt mēs varētu uzklausīt Kempiskungu, kas ir nodaļas vadītājs šajā ziņā vārds jums. Paldies, man sauc Mārieša Dacēms, esmu uh, Eiropas Savienības tiesība akts nodaļas piemērošanas priekšnieka vietnieks. Paldies par jūsu uh, ziņojumu. To mēs ļoti atzinīgi vērtējam. Es arī gribēju izteikt savu viedokli par vairākiem jautājumu, kas izskanēšanas diskusijām. Uh, Pirmkārt, jārunā par jau pastāvošo tiesību aktu īstenošanu. Esam saskārušies ar vairākām problēmām un sarešījumiem, kas saistās ar to. Viens no visbiežākajiem problēma jautājumiem ir novēlota direktīva transponēšana. Mm, Savos ziņojumos redzam, ka novēlota transponēšana neļauj vai pilsoņiem un uzņēmumiem laicīgi gūt labumu, kas uh, rodas no Eiropas Savienības tiesību aktiem. Šo problēmu varētu risināt piedāvājot palīdzību dalību valstīm, piemēram, izveidojot jau iepriekš īstenošanas plānus, kas ļautu identificēt kādus jautājumus vai problēmas, ar kurām dalību valsts varētu saskarties transponēšanas fāzē, uh, Varbūt arī kādā vēlākā brīdī komisija var sniegt vadlīnijas, kurās izskaidrotu, kā var interpretēt zināmas normas un kā tās iekļaujas nacionālos tiesību aktos. Šis ir process, kas nepārtraukti turpinās un ceram, ka ar laiku uh, varēsim um, novērst vēlās transponēšanas problēmu. Otrais jautājums, par kur izteicās vairāki deputāti, ir tādas, tādas tiesība aktu sagatavošana, kas būtu atbilstoši savam mērķim. Un tik runāts arī par interesēto pušu un sociālo partneru iekļaušanu. Eiropas komisija pieņēma savu labāka regulējuma pakotni maijā un tā paredz iespējas noturēt vis plašākās iespējamās diskusijas ar interesētajām pusēm. Viņiem ir vairākas iespējas paust savu viedokli procesa laikā. Runājot par pašu likumdošanas procesu. Atgriezniskā saite, ko esam saņēmuši par jau esošo tiesību aktu piemērošanu, tiek izvērtēta uh, un mēs arī novērtējam, vai jau pastāvošie tiesību akti vēl joprojām pilda savu mērķi. Mēs mēģinam samazināt administratīvo slogu, jo īpaši administratīvo slogu MVU. Un šie secinājumi pēc transponēšanas procesa pēc tam tiek iestrādāti izvērtēšanas procesā. Um, un tie tiek ņemti vērā, gatavojot jaunus tiesību aktus. Tāda ir komentāra no manas puses. Būšu priecīgs klausīt, ja kādas jautājumas. Paldies! Thank you! Paldies! Vai ir kādi jautājumi komisijas pārstāvim? Ja nē, vai referente vēlētos vēl ko piebilst? Jest Pani Przewodnicząca, bardzo dziękuję. Ja, priekšstādātāji. Liels paldies eh, par konstruktīvajiem komentāriem un gribēju pateikties arī komisijai par tās sacīto patiešām. Mēs eh, te norādām uz eh, ļoti svarīgu lietu, likumdošanu kā tādu. Mēs runājam par direktīvu kvalitāti un par to, kā šīs direktīvas uh, tiek īstenotas ilgtermiņā un um, ir jāņem vērā gūtā pieredze šajā procesā, runājot par uh, iesaistīto pušu uzklausīšanu. Tieši 2015. gadā komisija ir uzsākusi jaunu iniciatīvu, iesaistot uh, dažādas uh, individuālas personas, organizācijas, dažādas interesētās puses, un šis uh, dialogs tiešām ir kļuvis plašāks un veidojas um, ļoti labi. Bet uh, mums ir jādomā par to, kā tiek piemēroti spēkā esošie tiesību akti. Mēs uh, esam saskārušies ar gadījumiem, ka tie netiek uh, pareizi piemēroti un mums ir jāveic arī konkrētu gadījumu analīze. Izskanēja viens komentārs par robiem likumdošanā, un, manuprāt, tas saistās arī ar direktīvu kvalitāti. Un eh, vēl viena lieta par eh, grozījumu iesniegšanu. To vajadzētu izdarīt līdz otrdienai, 8. decembrim. Termiņš Grozījuma iesniegšanā ir 8. decembris līdz 2012. To tiks apstiprināts nodarbinātības komitejā 17. un 18. februārī nākamgad, un apstiprināšana Juvi vadošajā komitejā ir paredzēta 2016. gada maijā, un par plenāru sēsiju vēl nav pieņemts lēmums. Jebkurā gadījumā paldies jums visiem par jūsu komentāriem, un mēs varam pāriet pie nākamā punkta darba kārtībā. Tas ir atzinuma projekts par 2010. gada rekomendāciju īstenošanu par sociālajiem un vidas standartiem, cilvēktiesībām un korporatīvo atbildību. Tagad es došu vārdu referentē Ticijānai Pēknē. Vārds jums. Grācies, Jāna Presidente. Kol... Paldies, priekšstādātāji. Dargie kolēģi. 2000. Desmitajā gadā tika pieņemts dokuments par uh, uzņēmumu sociālo atbildību, vides standartiem, ietekmi uz sabiedrību, un uh, te parlaments izvirzīja konkrētas prasības. Vienmēr ir jābūt iekļautāja nodaļā par ilgspējīgu attīstību, cilvēktiesībām. Un, protams, es darbojos arī INTA komitejā un atbilstu, atbildu par tiesībām, par standartiem un uh, uzņēmumu korporatīvo atbildību. Un šīs tēmas man ļoti tuvas sirdī, tāpēc uh, es ļoti labprāt uzņēmos uh, šī ziņojuma gatavošanu. Es uh, uzskatu, ka uzņēmuma, uzņēmuma sociālā atbildība vienmēr ir ārkārtīgi būtiska un atzinumā. Te es uh, gribēju norādīt uz IAO starp mm, būtisko lomu. Savā darbā strādājot pie tīza. Uh, ziņojuma es uh, norādīju, cik būtiska ir šī konvencija, un mūsu tirzniecības partneri šīs konvencijas atsevišķos gadījumos nemaz nav parakstījuši. Mēs nedrīkstam uh, ignorēt šo faktu. Ir nepieciešams integrēt uh, sociālos standārts arī tirzniecības politikā un vēlamies, lai komisija to iekļaut savā stratēģijā Trade for All. Uh, tirzniecībai ir jāveicina cilvēktiesības. Un līdz ar to mēs vadāmies arī pēc um, līguma par Eiropas Savienības darbību 208. panta, kurš ļoti bieži tiek aizmirsts. Tur tiek uh, teikts, ka ir jābūt ilgspējīgai attīstībai, ambiciozai attīstībai, un šādas sadaļas tirdzniecības līgumos ir jāiekļauj. Tālāk par uh, ietekmes izvērtējumu attiecībā uz ilgspējīgu attīstību. Jā, to, protams, dara pēc līgumu noslēgšanas, bet arī eksante. Un savā atzinumā es arī norādu, ka komisijai būtu jāsagatavo jauna stratēģija par uzņēmumu sociālo atbildību. 2010. gadā parlaments prasīja, lai uzņēmumi ASP plus, tātad ievērotu starptautiskās un nacionālās prasības attiecībā uz uh, vides aizsardzību. Tomēr um, pagaidām tas nav saistoši, un uh, es labprāt uzklausītu, ko par to domā mūsu kolēģi, arī ēnu referenti, un domāju, ka atbildīgajā komitejā šī tēma tiks uh, veiksmīgi virzīt tālāk. Es pateicos arī jums par interesi saistībā ar šo atzinumu. Liels paldies! Tagad došu vārdu ēnu referentiem, bet neredzu, vai Sofija Ribeira no ETT grupas ir klāt, vai tas nozīmē, ka mēs varam dot vārdu nākamajai politiskajai grupai. Tad es došu vārdu Elinai Gentilē no S un D grupas. Jā, paldies! Es atbalstu kolēģis domas par vispārīgo pieeju, par izceltajām tēmām, kas mūs interesē. Ja šī ir diskusija, kas būtībā skāra it visas komitejas. Visi vēlas to atbalstīt, vēlas to īstenot un es gribēju nākt klajā ar vienu priekšlikumu. Varbūt uh, vajadzētu nedaudz pārcelt uh, grozījuma izniegšanas termiņu. Jo mēs vēlamies uh, INTA komitejas atzinumu saņemt uh, vispirms. Uh, ir kolēģi, kas darbojas abās komitejās, bet mēs eh, taču gribam cilvēkiem dot iespēju strādāt precīzi, jo tās ir ļoti būtiskas tēmas. Tāpēc es aicinātu šo termiņu tomēr nedaudz pārcelt. Liels paldies! Es došu vārdu Gērikas kungam no ECR grupas. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Lielas paldies, priekšstādātāji. Es pateicos uh, kolēģei Bēginai par šodien uh, prezentēto atzinumu projektu. Ir ļoti labi, ka um, sociālo lietu komitejā mēs runājam par uzņēmumu korporatīvo atbildību un sociālo atbildību, un es uh, uzskatu, ka tas ir mūsu komitejas uh, būtiskākā darba daļa, bet es negribētu, lai mēs tiktu nepareizi saprasti. Uh, un uh, mēs uh, nevēlamies, uh, lai tiktu pārprasti punkti 5 līdz 7 šajā atzinumā. Mēs visi vēlamies, lai uzņēmumi būtu sociāli atbildīgi, bet to nedrīkst regulēt ar likumdošanu, jo ar likumdošanu mēs tur varam visu salaist dēlī. Tāpēc uzskatu, ka korporatīvai sociālai atbildībai jābūt brīvprātīgai. Uh, mēs varam domāt par līdzekļiem, kā veicināt šo korporatīvo sociālo atbildību globālā līmenī, un te Eiropas Savienība varētu iesaistīties plašāk, bet ir jādomā, kas uh, tieši ar to tiek saprasts, un te mēs uh, vēlamies veicināt ideju par uh, godājamu komersantu. Uh, jo tas viss paliks tikai tukši vārdi, tukša skaņa, ja es tā nebūs nekādu reālu vērtību. Un uh, to veicināt uh, ir apņēmusies uh, Eiropas konservatīvo un reformātoru politiskā grupa. Paldies! Renāts Weberis nav klāt, vai kāds uh, šeit viņu pārstāv? Nē. Labi, Tomas Meceričs no Gue arī nav klāt, Džīna Lamberta varbūt jūs izteiksieties viņu vārdā. Nu jā, labi, paldies. Es tikai gribēju uh, pakomentēt pāris punktus. Pirmkārt, par to, uh, kā mēs uh, to savienosim ar ilgspējīgas attīstības mērķiem, kuri, kuriem ir jābūt universāliem. Un um, tas uh, attiecas ne tikai uz attīstības valstīm, bet arī mums. Uh, un tas tiešām ir saistīts ar korporatīvās sociālās atbildības jautājumiem. Ja mēs raugāmies uz tām vērtībām, kuras tikko uzsvēra kolēģis no ECR, arī mēs uzskatām, ka tās ir svarīgas, un arī mēs uzdodam sev jautājums par to, kā veicināt to kompāniju darbu, kuras to atbalsta. Uh, lai viņi neciestu no tā, jo daudzi to dara brīvprātīgi. Un eh, tas eh, neatvieglo mm, dzīvi uzņēmumiem, kas vēlas eh, pieturēties pie šīm vērtībām. Uh, Mēs zinām, ka sabiedrības interesi par šo jautājumu pieaug, un es esmu runājis ar daudziem cilvēkiem, tajā skaitā arī šajā komitejā, piemēram, par, apģe, par tekstilu industrijas um, problēmām. Un, um, tur ražošanā pastāv diezgan liels problēmas, tāpēc mēs vēlamies uh, panākt uh, to, lai sabiedrība prasītu, ka kompānijas ievēro augstus standārtus, un te ir jāņem vērā arī tas, kā tas saskan ar jauno Eiropas Savienības tīrzniecības politiku, kā mēs varam panākt, ka šīs idejas tiek iekļautas uh, kopējā politikā, nevis uh, vienkārši nogrūstas uh, kaut kur malā un ka to ievēro tikai kaut kāds um, neliels nišas uh, kompānijas, nelieli nišas uzņēmumi. Un tas ir jādara gan attiecībā uz valstīm uh, un darbiniekiem, kurās viņi darbojas, uh, gan arī valstīs, ar kurām notiek tirzniecība. To mēs vēlētos iekļaut uh, atzinumā. Lopesa Permējo kundze. Paldies priekšsādātājiem! Vispirms es gribēju apsveikt uh, referenti par mm, prioritātēm, kuras jūs šajā atzinumā esat izvēlēsies. Mēs tām piekrītam. Un es arī gribēju parunāt par korporatīvo sociālo atbildību. Manuprāt, uh, tā ir nepieciešama divpusēja stratēģija. Pirmkārt, uh, aizsošo standārtu spēc stiprināšana vajadzētu izvairīties no tā, ka multinacionāls Uh, multinacionāli uzņēmumi apdraud dabu, sociālos standartus, un ir jānodrošina tas, ka uh, tiesības nepaliek tikai uz papīra, ir, tām ir jābūt saistošām, mums ir jāiesaist starptautiskā darba organizācija, uh, daudzpusējās tirzniecības sarunās un ir jānodrošina, ka standarti Eiropas uzņēmumiem ir saistoši. Mēs nevaram sēdēt rokas klēpī salikuši, nedz iekšējā tirgu, nedz starptautiskajā tirdzniecībā ir nepieciešama sociāla harmonizācija un bez kopējiem darba likumdošanas standartiem, tad, ja mēs neiesaistīsim sociālos partnerus un uh, strādnieku tiesību aizsargātājs, mēs eh, neko nepanāksim. Ir nepieciešams eh, veikt arī ietekmes novērtējumu uz eh, ilgspēju un cilvēktiesībām. Un ir nepieciešams arī sociālās un vīdes klauzulas līgumos, kurām ir jābūt juridiski saistošām. Uh, Diemžēl mēs redzam, ka ļoti bieži uzņēmumi pārstāv, pārkāp cilvēktiesības. Tas notiek diezgan bieži. Paldies! Martēna kungs, vai jūs kaut ko vēlaties sacīt? Jā, paldies priekšsādātāji! Šis atzinums mums būtiskas problēmas nerada un globāli mēs piekrītam referentes redzējumam. Paldies! Thank you. Uh, do we have any represent? Paldies. Komisijas pārstāvs vai kāds ir atnācis no komisijas, varbūt Formentīni kundze, varat izteikties komisijas vārdā šķiet, ka nē. Tad uh, rādās, ka komisijas pārstāvi nav ieradušies. Nu labi. Tad uh, Par grafiku, par turpmāko darba plānu. Džentile kundze. Lūdzu, pagaidām nenoteikt termiņu grozījumiem. Mums šis lēmums ir jau pieņemts. Proti 15. decembris būs tagad jaunais uh, grozījuma iesniegšanas termiņš līdz uh, pusdienlaikam, tā kā vēl sešas dienas ir jūsu rīcībā grozījuma iesniegšanai, mūsu visu rīcībā patiesībā. Un uh, Nodarbinātības komiteja 25. janvārī plānojam pieņemt šo atzinumu. Atzinām projektu apstiprināšanu interkomitejā savukārt arī plānojam 15. februārī. Un vispēc jau balsojums plenārsēdē, nu precīzi vēl nezinām, bet nu kaut kad martā vai vēlākais aprīlī cerams, ka šis atzinums tad attiecīgi tiks apstiprināts. Tātad vai nu martā vai, vai, vai aprīlī. Ja? Nu tā, tik tālu nesen. Turpinam. Nākamais darba kārtības punkts mums ir. Um, nu, bet patiesībā tas jāskat būs pēc pusdienām, tā kā, nu, rādās, ka rīta cēlēna darba kārtība ir izcināta, paldies jums visiem par darbu. Un uh, vēlos vien atgādināt jums visiem, ka esam uzaicinājuši daudz uh, viesu, daudz uh, lietpratēju uz mūsu komitejas sēdes nāk otro daļu, kas sāksies pulksten divos. Reizēm nu, tur grafika nedaudz atšķirās, bet lūdzu lieciet pie sirds, ka divos atsāks mūsu sanāksme. Mm, jūs kā politiskās grupas esat eh, vēlējušies eh, organizēt šādu uzklausīšanu, ir daudz tiešām uzaicināto viesu. Es tiešām ceru, ka šī mūsu komitejas eh, sanāksmes daļa būs bagātīgi apmeklēt, tad pulksteni divos, tā nevis parastajā laikā kāds ir, kā, bet pulksteni divos es varu būt atpakaļ un tik tālu, paldies jums par šo rīta cēlienu. Paldies!